It... Dārgie kolēģi, manuprāt, ir pienācis laiks balsot, un mēs varam sākt ar pirmo ziņojumu mūsu balsošanas sarakstā. Tas ir astotais darba kārtības punkts. Gardīnī kundzes ziņojums ANO vispārējā konvencija par klimata pārmaiņām pievienotā Kyoto protokola Dohas grozījumu noslēgšanu un no tā izraisošo saistību kopīgi izpildi. Balsosim elektroniski, sākam balsot. Pier Nicola, abbiamo un EFDD di troppo. No FTD viens balss par daudz. Labi. Il voto è chiuso. Beidzam balsot. Pieņemts. Sirsnīgi sveicam referenti Gardīnī kundzi. Turpināsim ar nākamo darba kārtības punktu. Lavija kunga ziņojums nolīgums par Islandes dalību ANO vispārējā konvencijā par klimata pārmaiņām pievienoto Kyoto protokolu otrajā saistību periodā. Sākam balsot elektroniski. Avete votato tutti? Visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Andiamo adesso al eh, report del collega Grzib. Tad eh, turpinām ar Gžiba kunga ziņojumu ierobežojumu attiecībās dažu piesārņojušu vielu emisiju gaisā no vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtām. 17. grozījums. Kurš par? Pret. Atturs pieņemts. Nu, diezgan skaidrs. Protams, ja vēlties, varam tā darīt atbildi priekšsēdētājs zāles saucieniem. Tagad pirmais kompromiss. Par pirmo kompromisu. Kurš par? Pret. Atturis. Pārbaudam. Abbiamo un PPE di troppo. Viena tautas partijas balss par daudz. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad kompromiss numur astoņi. Kurš par? Pret atturas pieņemts. Piecpadsmitais grozīja kompromiss, kurš par, pret, atturas pieņemts. 4. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. Divi A kompromiss. Kurš par kompromisu 2A? Pret pārbaudam. Thank you.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 Pārbaudam. Avete votato tutti, il voto è... Visi esam nobalsojuši, beidzam balsot, pieņemts. Nākamais. Grozījuma priekšlikumu no ITRES 137 un pārējie par pret atturas pieņemts. Pārbaudīsim elektroniski, sākam balsot. Nobalsojāt? Tagad mums viena tautas partijas balss par daudz. Viens no tautas partijas par daudz. Beidzam balsot. Pieņemts. Grozījuma priešlikums 138 par, pret, atturas, noraidīts. Grozījuma priekšlikums blokā 23, 11, 139, 199, 218, 247 un 200. 63 par, pret, atturas, pārbaudam. Visi nobalsojuši, beidzam balsot, pieņemts. Devītais kompromiss par, pret, tātad pret, atturas, pieņemts. Nākamais grozījuma priešlikums 150 no Rivāzija un pārējiem par, pret, atturas, pārbaudam. Viena balss no tautas partijas par daudz. Labi, beidzam balsot. Noraidīts. 162. Kurš pār? Pret, atturas, pieņemts. Kompromiss 10 par, pret, atturas, pieņemts. Simtu septiņdesmit deviņi kā papildinājums C kompromisam no Rivarsī un pārējiem kolēģiem, kurš pār pret apturas pārbaudam. Visi nobalsojuši, beidzam balsot, noraidīts. Grozījums 190 par. Pret. Atturs norādīts. 191 par, pret, atturas, noraidīts. Simtu deviņdesmit trīs par pret, atturas, noraidīts. 196. un 79. vienādi, kurš pār pret atturas noraidīts. Dobbiamo votare l'emendamento 200. Tagad mums ir jābalso par 248. Pitikainens kundzes eh, grozījumu. Kurš par? Par 238. Kurš eh, pret? Eh, tad noraidīts. Piektais kompromiss par. Kurš atbalsta piekto kompromisu pret? atturas pieņemts. Septītais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 280 par, kurš ir par 280 pret, pārbaudam. Tautas partijas par daudz viens, visi esam nobalsojuši, beidzam balsot, noraidīts. Nākamais 283. par, pret, atturas. Vajadzētu būt noraidītam, bet pārbaudīsim. Sākam balsot. Vēl joprojām viena balss par daudz no tautas partijas. Beidzam balsot. Noraidīts. 284 par, pret, atturis noraidīts. 285 par, pret, atturis noraidīts. 287 par, pret, atturas noraidīts. 289 par, pret, atturas noraidīts. 288 par, pret, atturas noraidīts. 290 par, pret, atturas noraidīts. 21. no itre, kurš pār pret atturs noraidīts. Grozījumi no 295, 296 ir identiski, kas par, kas pret, atturas, noraidīts.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 39. un 289. ir identiski, par pret atturs noraidīts, pārbaudam elektroniski. Noraidīts. 292 par, pret, atturis, noraidīts. 12. kompromiss par pret atturis pieņemts. Grozījums nākamais ir 160. grozījums par. Tautas partija par. Kurš ir par? Pret atturas noraidīts. 18. kompromiss par pret kurš atturas pieņemts. Pārbaudīsim elektroniski, ja tā vēlties. Visi nobalsojuši, beidzam balsot pieņemts. Trīsimt trīs par, kurš par, pret, atturas, noraidīts. 13. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 305 divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas, pārbaudam. Visi nobalsojuši, beidzam balsot, noraidīts. Otrā daļa atkrīt. 306 un 23 no itra ir identiski, kurš par, pret, atturas, noraidīts. 307 par, pret, atturas, noraidīts. 11. kompromiss par, pret, atturas, nor, pieņemts. 14. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 339 par, pret, atturas noraidīts. 24 no itre, kurš par, pret, atturas pieņemts. 340 par, pret, atturas pieņemts. 341 par, pret, atturas. Es teiktu, ka noraidīts, bet pārbaudīsim labāk elektroniski. Visi nobalsojuši, beidzam balsot, noraidīts. 343 par, pret, atturas, noraidīts. 344 par, pret, atturas, noraidīts. 242 par, pret, atturas, noraidīts. 346 un 143, kurš par pret atturas pieņemts. Trīssimt četrdesmit septiņi par, pret, atturas noraidīts. 348 par, pret, atturas pieņemts. 349 par, pret, atturas noraidīts. 350 par, pret, atturas noraidīts. Pārējie atkrīt. Tagad 370 un 372 kopā. Kurš pār? Pret? Pārbaudam. Tāds dīvaini balsošanas uzvadība. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Noraidīts. Trīssimt septiņdesmit viens par, pret, atturis noraidīts. 373 par, pret, atturis noraidīts. 374 par, pret, atturis pieņemts. 375 par, pret, atturis noraidīts. 380 par, pret, atturs, noraidīts. 381 par, pret, atturs, noraidīts. 382 par, pret, atturs, noraidīts. 383 par, pret, atturs, noraidīts. 387 par, pret, atturs noraidīts. Trešais kompromiss par, pret, atturs pieņemts. Sestais kompromiss par, pret, atturs, pieņemts. Tagad apsvērumu punkti. 49. grozījums no Paulučoka puti un pārējiem, kurš pār, pret, atturs, pieņemts. 50 par, pret, atturs, noraidīts. 51 par, pret, atturs, noraidīts. 52 par, pret, atturs, noraidīts. Piecdesmit pieci par, pret, atturs, noraidīts. Kompromiss 16 par, pret, atturs, pieņemts. 64. Graustets kundze un pārējie. Kurš par? Nē, balsosim blokā kopā ar trešo grozījumu no referenta un intra grozījumiem. Kurš par? Pret? Atturs? Pārbaudam. Visi nobalsojuši, viena tautas partijas balss pa daudz. Paldies, beidzam balsot, pieņemts. Sešdesmit astoņi par, pret, atturas, noraidīts. 69 par,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 77 par, pret, atturas, noraidīts. 78 par, pret, pārbaudam. Beidzam balsot noraidīts. 80 par, pret, atturas, noraidīts. 83 par, pret, atturas, noraidīts. 81 par, pret, atturas, noraidīts. 82 par, pret, atturas, noraidīts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 Sastais grozījums par, pret, atturas pieņemts. 87 par, pret, atturas noraidīts. Astoņdesmit astoņi par, pret, atturas pieņemts. 89 par, pret, atturs norādīts. 91 par, pret, atturs noraidīts. Tagad balsosim elektroniski par visu ziņojumu pašreizējā redakcijā. Visi esam nobalsojuši. Ir viena tautas partijas balss par daudz. Beidzam balsot. Pieņemts. Tad uh, balsosim par visu leģislatīvo rezolūciju. Sākam balsot. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts. Eh, nu tad balsosim par lēmumu, nekavējoši uzsākt sarunas eh, par pamatu ņemot grozīto ziņojumu un apstiprinām eh, sarunu komandu, kurā ietilptu priekšsēdētājs, referenti un ēnu referenti no katras politiskās grupas. Balsojam! Beidzam balsot! apstiprināts. Paldies, apsveicu referentu. Turpinājumā, kolēģi, skatīsim 11. punktu mūsu darba kārtībā. Eleonora Evī, vidē nekaitīgas nodarbinātības iniciatīva. Bez liekas kavēšanās ķersimies pie darba. Pirmais grozījums. Balsēm par, pret, atturās, atbalstīts. Otrais grozījums par, pret, atturās, apstiprināts. Trešais par, pret, atturās atturās, pārbaudām. Paga, mirklīti, viena balss pa daudz no tautas partijas, beidzam balsot. A, apstiprināts. Ceturtais par, pret, nu, laikam esam saguruši kaut kā slinki ceļam rokas. Ceturtais par, pret, atturās, a, a, apstiprināts. Tagad piektais par, pret, atturās, apstiprināts. Sestais par, pret, atturās, apstiprināts. Septītais par, pret, atturās, apstiprināts. Astotais par, pret, apt, atturās, apstiprināts. Kompromiss numur viens. Balsojam par, pret, atturās, apstiprināts. 14. grozījums par, pret, atturās, apstiprināts. 15. par, pret, atturās apstiprināts. 16. par, pret, atturās apstiprināts. 17. par, pret, atturās noraidīts. 18. par, pret, atturās apstiprināts. 19. par, pret, atturās apstiprināts apstiprināts. 20. par pret atturās apstiprināts. Kompromiss numurs 7 par pret atturās apstiprināts. Kompromiss numur 2 par pret atturās apstiprināts. Grozījums numur 27 par pret atturās apstiprināts. 28 par, pret, atturās apstiprināts. 29. par, tad trešais kompromiss, es atvainojos, saka priekšsētājs par, pret, atturās apstiprināts. Kompromiss numur 4 par, pret, atturās apstiprināts. Turpinām. 43 par, pret, atturās apstiprināts. 44 par, pret, atturās apstiprināts. Kompromiss numur 5 par, pret, atturās apstiprināts. Kompromiss numur 12 par pret atturās apstiprināts. Kompromiss numur 6 par pret atturās apstiprināts. 70. divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturās, apstiprināts. Otrā daļa par, pret atturās apstiprināts. 71 par pret atturās noraidīts. Kompromiss numur 9 par pret atturās apstiprināts. 13. kompromiss par pret atturās apstiprināts. 74 par, pret, atturās. Divas lielās grupas šķiet to vienbalsīgi noraida, bet pārbaudīsim. Mirklīti. Joprojām kāds no tautas partijas eh, ir lieks šeit. Eh, tātad, kas mums sanāk? Eh, atbalstām. Kaut arī abas e, lielākās politiskās grupas balsoja pret. Tālāk astotais kompromiss par, pret, atturās, apstiprināts. 85 par, pret, atturās, apstiprināts. 86 par, pret, pārbaudīsim. mirklīti. Viena balss eh, no tautas partijas virs normas, kā ierasts, eh, līdz ar to varam beigt balsošanu, apstiprināts. Turpinām. 95 par, pret, atturās, noraidīts. Desmitais kompromiss par, pret atturās apstiprināts. 102 par pret atturās apstiprināts. 103 par pret atturās noraidīts. Kompromiss numur 11 par pret atturās apstiprināts. 111 par pret atturās apstiprināts. Simt septiņpadsmit par, pret, atras, pārbaudīsim. Mirklīti. Beidzam balsot. Noraidīts. Tātad elektroniskais gala balsojums. Varam balsot, kolēģi. Viena lieka balss no tautas partijas grupas. Beidzam balsot. Apstiprināts. Apsveicu referentu. Turpinām. Pietikainenes uh, atzinums par bioloģisko ražošanu un bioloģiski ražoto produktu marķēšanu. Sāksim ar 48. grozījumu. Kas par? Pret. Atturās noraidīts. Kompromiss numur 10 par. Pret atturās apstiprināts. 142 par pret atturās apstiprināts. 143 par pret atturās noraidīts. 144 par pret pret, atturās, noraidīts. Pārbaudīsim. Balsojam tātad. Viena lieka balsas no tautas partija grupas. Mirklīti. Beidzam balsot. Noraidīts. 145. Par 145. Par tagad pret atturās apstiprināts. 146 par pret atturās apstiprināts. 147 par pret atturās apstiprināts. 148 par, pret, atturās noraidīts. 11 par, pret, atturas apstiprināts. 149 par, 150 eh, priekšsēdētājs pārlabo eh, par, pret, atturās, apstiprināts. 151 par, pret, atturas, apstiprināts. Turpinām. 154 par, pret, atturas, apstiprināts. 155 par, pret, atturas apstiprināts. 156 par, pret, atturas, pārbaudīsim. Ļoti labi, beidzam balsot, viena lieka balss no tautas partija grupas, beidzam balsot, apstiprināts tātad. Jā, daži, daži nesēž kopā ar pārējo grupu, līdz ar to man te jūk mazliet. Devītais kompromiss par pret atturas apstiprināts. Turpinām. 166 par pret atturas noraidīts. 167 par pret atturas noraidīts. 169 par pret atturas apstiprināts. 170 par pret atturas noraidīts. 171 par pret atturas noraidīts. Turpinām. Piektais kompromiss par pret atturas noraidīts apstiprināts. 172, piedodiet, saka priekšsēdētājs, 173 par, pret, atturas, apstiprināts. Kompromiss numur 2 par, pret, atturas, apstiprināts. 177 par, pret, atturas, noraidīts. 178 par pret atturs noraidīts. 179 par Simt septiņdesmit deviņi tātad par, pret, atturs, apstiprināts. Turpinām. Kompromiss numur 3. Šeit ir gro, grozījums um, tātad mutiski, uh, referentai vārds. Jā, priekšstādātāji, uh, tiek piedāvāts uh, groz, tātad svītrot tekstu kompromisa grozījuma tekstā for transitional period of 20 years, ka tātad ir pārējais periods uz 20 gadiem un to būtu iespējams pagarināt. Tāds ir šis priekšlikums. Vai kāds iebilst pret šādu mutisku grozījumu? tā iebildumu nav, nu tad varam balsot par uh, trešo kompromisu kopā ar uh, šo te grozījumu. Par pret atturas apstiprināts. Simt deviņdesmit viens par pret atturas noraidīts. Turpinām. 192, 193, 4 un 5. 4 grozījumi vienā blokā. Par, pret, atturas, noraidīts. Uh, eh, 196 par, pret, atturas, apstiprināts. 201 par, pret, atturas pārbaudīsim. Mirklīti. Vienu liek balsu no tautas partija grupas. Un beidzam balsot. Apstiprināts. Turpinām. 198 par pret, atturs apstiprināts. 199 par, pret, atturs apstiprināts. 205 par, pret, noraidīts.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 atturs apstiprināts. 15. Uh, par, pret, atturs apstiprināts. 213 par, pret, atturs noraidīts. 214 par, pret, atturs noraidīts. 216 par pret atturas apstiprināts. Kompromiss numur 4 par pret atturas apstiprināts. 219 par pret atturas apstiprināts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 226 par pret atturs noraidīts. 228 par pret. Pārbaudīsim. Vienu liek balsts no tautas partija grupas. Mirklītī, tā beidzam balsot. Noraidīts.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 tā šis atkrīt, jo noraidījām nu, 228 eh, savulaik. Tagad 234 par, pret, atturs, noraidīts. 235 par, pret, atturs, noraidīts. 236 par, pret, atturas noraidīts. 237 par pret atturas apstiprināts. 238 par pret. Pārbaudīsim. Tā, viena lieka balss no tautas partija grupas. Beidzam balsot. Noraidīts. Turpinām. 239 par pret atturas apstiprināts. 240, 241 un 2, visi trīs kopā par pret atturas noraidīts. Turpinām. Kompromiss numur 6. Par, pret, pārbaudām. Tā, tad beidzam balsot, noraidīts. 245. Kas par? Kas pret? Noraidīts. 244 par. Pret. Atturs pārbaudīsim. Visi nobalsojuši, ļoti jauki. Beidzam. Noraidīts. Divsimt četrdesmit trīs par, pret, atturas, noraidīts. 246 par pret atturs noraidīts. Tātad, nu pat par 246. balsojām, kas tika noraidīts, eh, un tas eh, gal galā atkrita pats par sevi, jo noraidījām 245. 247 un 248 balsojam par, pret, atturs noraidīti, abi divi. Tālāk. Pārbaudām, labi pārbaudām. Kāpēc gan ne? Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Noraidīts. Turpinām. 249, 250 un 251 par visiem trim. Par, pret, atturs noraidīts. 16. grozījums par, pret, atturs pārbaudām. Ļoti labi, beidzam balsot. Apstiprināts. 2, 5, 3. Balsojam par, pret, atturas, apstiprināts. 2, 5, 4. Par, pret, atturas, noraidīts. 255 par, pret, atturas, Pārbaudīsim. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. Apstiprināts. 256. grozījums Zomere. Kas par? Pret? Atturas noraidīts. 257. kas par? Pret? atturas noraidīts 258. par pret atturas noraidīts. Grozījums numuru 259 par pret atturas pārbaudīsim. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot apstiprināts. grozījums 260. Kas par? Pret. Atturas noraidīts. 261. par. Pret. Atturas noraidīts. 262. par. Pret. Atturas noraidīts. 263. par. Pret. Atturas atturas norēja apstiprināts 264. par pret atturas noraidīts 265. par pret atturas noraidīts 267. par pret atturas noraidīts 281 par pret atturas noraidīts, 282 par pret atturas noraidīts, 283 par pret atturas noraidīts. Grozījums numur 284 par pret atturas noraidīts. 285 par pret atturas noraidīts. 286. grozījums par pret atturas apstiprināts. 287. grozījums par pret atturas apstiprināts. 288. par pret, atturas, noraidīts 289. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Tagad balsosim par grozījumu 296, 97 abi vienādi. Kas par? Pret, atturas, apstiprināts, pieņemts. Tālāk balsosim par grozījumu 299. Gardīnīši sagatavojas. Kas par? Pret atturas pārvaldīsim. Avete votato tutti? Il... Visi nobalsojuši, beidzam balsot. Apstiprināts, pieņemts. Tagad balsosim par 18. referentu grozījumu, kas par pret atturas pieņemts. Tagad balsosim par grozījumu 308 Dorfmanis ir sagatavojis. Kas par? Pret atturas pieņemts. Tagad grozījums numur 310. Kas par? Pret atturas noraidīts. 313. grozījums. Kas par? par 313 par, pret, atturas, noraidīts. 314 par, pret, atturas, noraidīts. Grozījums numur 316. Kas par? Pret, atturas pieņemts. 322. grozījums, kas par, pret, atturas, noraidīts. 323. grozījums, kas par, pret, atturas, pieņems. 324. par, pret, atturas, pieņems. 325. grozījums par pret atturas pieņemts. 326. par pret atturas pieņemts. 328. grozījums par pret atturas pieņemts. 330. par pret atturas pieņemts. 332. par pret atturas noraidīts. 331. grozījums par pret atturas noraidīts. 333. par pret pārbaudīsim. Avete votato tutti? Visi nobalsojuši. Il voto è chiuso. App Beidzam balsot. Pieņemts. 334. grozījums par pret atturas pieņemts. Dobbiamo votare l'emendamento. Tagad mums jābalso par grozījumu numuru 363, to sagatavojas Normāta Gungs. 363. Kas par? Pret. Atturas noraidīts. Tagad balsosim par 365. To, Dormana kunga grozījumu. Kas par? Pret. Atturas noraidīts. Tagad jābalso par 8. kompromisu grozījumu. Kas par? Pret. Atturas noraidīts pieņemts. Tagad balsosim par grozījumu 373. okeana, kas par pret atturas pieņems. Tagad grozījums 385. gardīnī ir sagatavojis, kas par pret atturas pieņems. Tagad grozījums numur 392. Durmans sagatavojas, kas par pret atturas noraidīts. 393. par pret atturas pieņemts. Emendamento. Grozījums 397. gadījums sagatavojas, kas par pret atturas pārbaudīsim. Avete votato tutti il voto? Vai visi nobalsojuši, beidzam balsot? Pieņemts. Tagad balsosim par grozījumu 401. Turpmāk sagatavojas kas par pret atturas noraidīts. 402. par pret atturas pieņemts. Tagad balsosim par vairākiem kopā 406 un 407, kas par pret atturas pieņemts. 409. grozījums par pret atturas pieņemts. 411. par pret atturas pieņemts. 412. par pret atturas pieņemts. 400, 409, 469. par pret atturas norādīts. 450. Es atvainojos, saka, priekšsēdētājs. Tagad balsosim par pirmo kompromisu. Kas par pirmo kompromisu grozīm? Pret atturas pieņemts. Pārbaudīsim, labi, pārbaudīsim. Il voto è chiuso. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad balsosim par 57. grozījumu, kas par pret, atturas, pieņemts. 57. Nē, es atvainojos, saka priekšsēdētājs. Tagad 59. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Grozījums numur 60, kas par, pret, atturas, noraidīts. 58. grozījums, kas par, pret, atturas noraidīts. 61. par pret atturas pieņemts. 62. grozījums. Tas saskan kā pielikums klāt, kas par pret atturas apstiprināts pieņemts. Tagad 69. par pret atturas pieņemts. Tagad balsojam par grozījumiem. 4. un 69. par pret apturas pieņemts. 80. grozījums par pret apturas noraidīts. 81. grozījums par pret apturas pieņemts. 83. par pret atturas noraidīts 84. par pret atturas pieņemts 85. par pret atturas pieņemts 86. par pret atturas pieņemts 86. ne, vienkārši 6. grozījums, kas par pret pret atturas emendamentos. Grozījums numur 6. Sēstais referenta grozījums. Kas par? Pret atturas pieņemts. 90. grozījums par pret atturas pieņemts. 91. grozījums par pret atturas bija noraidīts. 92. par pret atturas noraidīts. 93. par pret atturas noraidīts. 94. par pret atturas noraidīts. 95. par pret atturas noraidīts. 96. par pret atturas noraidīts. 97. par pret atturas noraidīts. Grozījums numur 98 par pret atturas noraidīts. 99 par pret atturas noraidīts. Simtais grozījums par pret atturas noraidīts. Votiamo l'emendamento 105. par pret atturas noraidīts. 106. par pret atturas noraidīts. Votiamo adesso. Tagad balsosim par 109. grozījumu, jo 107. un 108. ir eh, atkrīt, tāpēc, ka citi ir noraidīti. Tātad 109. grozījums par to balsojumu. Kas par? Pret. Atturas noraidīts. 111. grozījums par. Pret atturas, pieņemts. Grozījums numuru. Emendamento 112. 112. 112. grozījums. Kas par? Pret, atturas, noraidīts. 113. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 114.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 atturs noraidīts 119. par pret atturs noraidīts 120. par pret atturas pieņemts. Simtu divdesmit seši, jo visi iepriekšējie atkrītāt. Simtu divdesmit sestais, kas par pret atturs noraidīts. 128. Tagad balsosim par grozījumu 129. Kas par 129? Pret atturas norādīts 130. grozījums. Kas par pret atturas norādīts 131. par pret atturas noraidīts. 133. pār pret atturas noraidīts. 132. par pret atturas pieņemts. 134. grozījums, kas par pret atturas Pārbaudīsim. Avete votato tutti? Visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Abbiamo finito. Mēs esam beiguši balsojumu. Galīgais balsojums elektroniski lūdzu. Sākam balsot. Avete votato tutti? Visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Komplimenti alla relatrice e adesso andiamo. Sveicu referentu un tagad pārējām pie kolēģa Patričello atzinuma. Allora, colleghi, il... Kolēģi, tagad Patričello atzinums par komisāru uzklausīšanas jomā izveidotām procedūrām un praksēm. Pirmais grozījums par pret apturas pieņemts. Otrais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Trešais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Ceturtais grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Piektais grozījums par, pret, atturas noraidīts. Sestais grozījums par, pret, atturas noraidīts. Septītais grozījums divās daļās, pirmā daļa par, pret, atturas pieņemts, otrā daļa par, pret, atturas pārbaudam. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Noraidīts. Astotais grozījums. Par, pret, atturis. Devī, pieņemts devītais par, pret atturas pieņemts desmitais par, pret atturas noraidīts. Pirmais kompromiss par, pret, atturas, noraidīts, atvainojiet, pieņemts. 17. par, pret, atturas, noraidīts. 18 par, pret, atturas, nu pieņemts. 19 par, pret, atturas, noraidīts. 20. par, pret, atturas, pieņemts. 21. par, pret, atturas, Divdesmit pirmais grozījums par, pret, pārbaudam. Avete votato tutti? Il voto. Visi nobalsojuši. Beidzam. Noraidīts. 22. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 23 par, pret, atturas, pārbaudam.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 Beidzam balsot pieņemts. Ar vienu balsi pār. 26. Mutiskais grozījums no sociāldemokrātiem. Paldies, priekšsēdētāji! Saka Kaputo kungs ar šo mutisko grozījumu tiek noteikts, ka parlamenta locekļiem jābūt iespējai saņemt pilnīgu plašu atbildi no komisijas, tiek uzsvērts šajā apsvērumā. Tātad šāds ir šis mutiskais grozījums. Tātad balsojam par 28 grozījumu, kurš pār pret atturas pieņemts. 27 pār pret atturas pieņemts. Otrais kompromiss par pret atturas pieņemts. 33. ar dalīto balsojumu pirmā daļa par, pret, atturas pieņemts, par, otrā daļa par, pret, atturas noraidīts. Pārbaudam, labi, pārbaudīsim. Viss nobalsojuši. Beidzam balsot. Noraidīts. Trešais kompromiss par. Pret atturas pieņemts. 40. grozījums par pret atturas noraidīts. 41 par pret atturas noraidīts. Balsosim par atzinumu grozīto. Elektroniski sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts vienbalstīgi, sirsnīgi apsveicam Patričalo kungu. Tagad pārtrauksim sēdu uz divām minūtēm, lai visi tie, kas vēlas pamest zāli, to var izdarīt, un tad turpināsim. Dear colleagues, I think that. Dargie kolēģi, manuprāt, ir pienācis laiks turpināt mūsu sēdi. Mums šodien bija ļoti gara balsošanas sesija. Tagad esam noslēguši balsošanu un varam turpināt mūsu komitejas darbu. Tagad 14. darba kārtības punkts. Šeit mēs sagatavojam atzinumu jūrī komitējai. Tas ir 30. un 30.31. gada pārskats par Eiropas Savienības tiesību aktu piemērošanas pāraudzību. Un tagad došu uzreiz vārdu mūsu referentei Jutei Gutalandai. Un tad sāksim ar pirmajiem komentāriem no ēnu referentiem, no dažādiem politiskajām grupām. Un sākumā vēlos sveikt studentus no Palermo universitātes, kas ir ieradušies kopā ar Armo kungu, kas apmeklē parlamentu, lai piedalītos mūsu komitejas darbā. Un tagad došu vārdu Gutelandes kundzei. Lūdzu jūsu atzinums. Paldies, priekšsēdētāji. Tas, protams, ir izaicinājums eh, pēc tādas mamuta balsošanas sākt eh, runāt, taču priecājos par tiem kolēģiem, kas vēl var būt klāt. Šis ir atzinums, kas tiek sagatavots jūrī komitejā kā jau priekšsēdētājs minēja, un šeit runa ir par aizsardzību aktu piemērošanas pāraudzību. Ir būtiski, ka mēs tagad diskutējam šajā komitejā par šo jautājumu, jo mēs katru dienu tiešām cenšamies izmainīt vides politiku un, un sagatavot attiecīgus tiesību aktus. Un kāds tad ir nākamais solis? Bieži vien vides likumi netiek īstenoti praksē. Bieži vien ir problēmas, un par to mums vajadzētu biežāk diskutēt. Pastāv dažāda veida mm, problēmas, piemēram, ka dalībvalstis pārāk vēlu īstenot tiesību aktus vai arī tiek iesūcīts sūdzības komisijai no privātpersonām, no uzņēmumiem, tad vēl arī pārbauda, kuru veids eh, komisijas saistībā ar pašas iniciatīvu, tad vēl ir likuma pārkāpšanas gadījumi, kur komisija var iesūdzēt dalībvalsts tiesā, un tad vēl ir arī likumu mērķi jāpiemina, un vēl arī refit. Tātad visi šie izaicinājumi, ar kuriem mums jātiek galā. Un es savā atzinumā pievēršos tiem aspektiem, kas ir būtiski mums un vispār labāka vides eh, tiesību aktu īstenošana ir paredzēta arī septītajā darba vides darba aizsardzības programmā, taču vēl joprojām dalībvalstis neuzņemās atbildību īpaši vides un veselības jomā. Daudzi tiesība akti, kurus pieņemam, netiek attiecīgi pieņemti. 31. gada pārskats par Eiropas Savienības tiesību aktu piemērošanu liecina par to, ka lielākā daļa gadījumu mm, tātad šeit ir novēloti gadījumi, piemēram, bija arī gadījumi, kas saistīti ar vidas un veselības jautājumiem. Notika kavēšanās īstenojot direktīvu par rūpnieciskajām emisijām vairākās dalībvalstīs. Arī komisija iesniegtās sūdzības ir saistītas ar vidi. Tā ir lielākā grupa. Tad vēl arī likuma pārkāpšanas gadījumi 2013. gadā. Tie visi arī ir saistīti ar vidas jomu. Šeit ir runa arī ar jauno šo likumu, līgumu pārkāpšanas gadījumu Uh, procedūru. Un no 1300 šiem uh, gadījumiem lielākā daļa bija saistīta ar vidi. Un es tagad vēlos aicināt komisiju uh, strādāt ar šiem formālajiem līguma pārkāpšanas procedūrām, ja tas, eh, ja rezultāti nevar panākt neformālā veidā. Es to vēlos uzsvērt, ka mūsu mērķis eh, nav samazināt mūsu ambīcijas saistībā ar vides politiku. Un, un tad runāt par sūdzībām vēlos pieminēt uh, lietas, kas saistīts ar ilgo apstrādes laiku komisijā. Līdz pilsoņiem un uzņēmumiem ir tiešām tiesības pieprasīt no komisijas pietiekami laicīgu apstrādi un vajadzētu arī uzsvērt to, ka komisijai jānodrošina iespējas piešķirt prioritāti konkrētiem gadījumiem vai veikt tādu kā priekšapstrādi. Tātad šie ierobežotie līdzekļi arī būtu efektīvi jāizmanto no komisijas puses. Uh, vēl vēlos pieminēt arī refit programmu. Un tas arī tiks attiecīgi aplūkot dažādos grozījumu priešlikumos. Un nevar būt tā, ka e, refit e, samazināt mūsu ambiciozos mērķus e, vides un pārtikas drošības jomā. Šeit Vēlos pieminēt šo gold plating jēdzienu, šo pārregulāciju, pārmērīgo regulāciju. Šeit ir jāatrod jauna definīcija, ko tas īsti nozīmē. Protams, ka var kritizēt visu uh, noteikumu kopumu, taču dalību valstīm jānodrošina tiesības, īstenot striktākas normas, ja tiek uh, pieprasīts tikai minimāls prasības Eiropas Savienības uh, tiesību aktos. Es priecājos jau uz sadarbību, gaidu uh, kolēģu komentārus, ceru, ka mēs varēsim efektīvi sastrādāties īstenojot šo vides politiku. Liels paldies, un tagad došu vārdu Vanderkenderlajen kungam. Paldies, priekšsēdētāji! Sirsnīgs paldies! ar atzinumu sagatavotājai par šo 30. un 31. gada pārskatu. Tā kā mēs to konstatējām gada pārskatā, tad dalībvalstis vilcinās īstenojot e, vides tiesību aktus, un pie tām e, arī Vācija un Beļģija nevar pieskaitīt kā paraugskolnieces, tā teikt. Šis lēmums sagatavot pirmo atzinumu komitejā, to es atbalstu, kā politiskā grupa piedāvāsim vēl dažus e, grozījumu priekšlikumus, taču jau tagad vēlos pieminēt tos trīs punktus, par kuriem runāsim. Pirmkārt, Eiropas Savienības tiesība aktu kontroli. Eiropas komisija izmanto pilotu projektus turmākai sadarbībai ar nacionālām institūcijām, un šīs procesi ir jāstiprina un jāturpina. Otkārt, Eiropas Savienības eh, tiesību aktu piemērošana uh, lai tā kļūtu daudz tuvāka pilsoņiem, šeit mums jāiedrošina komisija daudz caurskatāmāk sadarboties ar iesaistītajām pusēm. Šeit jābūt reāli darbojošiem tiesību aktiem, ko visi pilsoņi vēlas, un treškārt atziņam sagatavotāji norāda uz dalībvalstu tiesībām pieņemt papildu vides normas. Es atbalstu šo subsidaritātes principu, taču mūsu ekonomiskā labklājība ir saistīta ar vienoto tirgu ar harmonizētiem noteikumiem. Un šajā sakarībā šis jautājums par papildu tiesību likumiem dalībvalstīs ir jāizstrādā daudz sīkāk. Arī piedāvāšu attiecīgus eh, grozījumu priekšlikumus, taču jau tagad priecājos par turmāko sadarbību. Paldies! Tagad no konservatīviem Darmana kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Komisija ja ir uzdevums parūpēties par to, lai konkrētie tiesība akti tiktu arī īstenot saskaņā ar Eiropas Savienības līgumu. Tādēļ, protams, ir būtiski, lai savienība balstītos uz tiesiskuma principu. Tātad runa ir par Eiropas Sanības tiesībām, Šeit ir um, nopietnas problēmas. Uh, komisijai trūkst uh, politikas un resursu, lai sistemātiski izskatītu visas uh, šīs uh, līguma pārkāpšanas gadījumus, lai sekotu tam, lai tiesību akti tiktu piemēroti. Šeit ir jānosaka konkrēts prioritāts, un tas jādara ciešā sadarbībā ar parlamentu, jo parlamentam ir pienākums pieprasīt uh, eh, politisko atbildību no komisijas, un kā līdz likumdevējiem ir jānodrošina arī tas, ka tiek uh, panākta konstanta uzlabošanās likumdošanas darbā. Privātās personas, uzņēmumi, organizācijas vērš pie komisijas ar sūdzībām saistībā ar Eiropas Savienības tiesību aktiem dažādos līmeņos, dažādās iestādēs, taču komisijai ir jānodrošina tas, ka ar līgumu pārkāpšanas uh, procedūru dalībvalsts tiek aicināts pie atbildības un pilsoņiem jau agrīni jānodrošina iespējas, ka uh, Eh, viņu sūdzības tiek uzklausītas un lietas tiek pārbaudītas. Mums ir arī šīs līguma pārkāpšanas procedūra vides jomā, kur runa galvenokārt ir par cilvēku veselību un pašreizējo finanšu situāciju ir novedus pie tā, ka Eiropas Savienības tiesība akti ir jāpiemēro daudz skaidrāk un efektīvāk. Tas ir ļoti būtiski pilsoņiem, tādēļ ir, princi, tādēļ ir jāpievērš pilnīgu uzmanību šim principam, lai notiktu, lai tiktu ievērot samērīgums. Un tam jānotiek arī reģionālā līmenī. Pilsoņu organizācijas sagaida vienkāršotu likumdošanu, vienkāršu īstenošanu un sagaida arī to, lai pārāk mazs regulējums nekropļotu konkurenci, jo šeit runa ir par Eiropas Savienības tautsēmniecību. Komisija tiešām ir jāparaugās, lai nepastāvētu šķēršļi, lai varētu ar paļāvību īstenot uh, tiesas no spriedumus, uh, un lai viss notiktu saskaņā arī ar starptautiskajām tiesībām. Šeit runa arī par formālajām juridiskajām prasībām, kas attiec uz tiesību aktu veidošanu un arī īstenošanu. Šos tiesību aktus, protams, var apgrūtināt, ja nepastāv pareiza koordinācija un ja valdības mainās un tādējādi notiek kavēšanās. Protams, šāda situācija var rasties arī tad, ja ir trūkst eh, attiecīgas koordinācijas atbildīgajā institūcijā, un tas, protams, ietekmē arī eh, direktīvu piemērošanu. Komisijai vajadzētu iestāties daudz spēcīgāk par to, ka tiek nodrošināta stabila tiesību aktu piemērošana, uh, un tai vajadzētu izmantot arī daudz vairāk soda mērus, ja netiek īstenota attiecīga piemērošana, lai to veicinātu. Tātad, ja not, notiek kavēšanās, tad attiecīgi arī jāsoda valstis. Taču ir jānodrošina arī piekļuve līguma pārkāpšanas lietām. Tās ir jāievada datu bāzēs, ir nepieciešama plaša informācija par to, uh, kā tiek pārkāptas Eiropas Savienības tiesības dalībvalstīs. Un liels paldies! Turklāt vēlos vēl teikt, ka ceru uz pozitīvu sadarbību. Paldies! Un tagad no gojas Koņečnas kundze lūdzu. Paldies! Arī es vēlos pateikties kolēģei par pievēršanos šim jautājumam. Tas ir ļoti būtisks Taču sākumā vēlos teikt to, ka Eiropas komisija man ir Eiropas Savienības labas regulācijas instruments atbildīgi par šo jomu, nevis ka Eiropas komisija ir laba valdība. Lai gan dažreiz ir problēmas ar tiesību aktu piemērošanu, mums varbūt vajadzētu uzdot jautājumu par to, vai tā nav kvalita, kvantitātes problēma, proti, ka ir tik daudz regulu un direktīvu, un tad tajā haosā, kas rodas eh, dalībvalstīs, slēpjas problēmas sakne. Tekstu var lasīt tā, it kā komisijai nebūtu pienākuma īstenot atgriezenisko kontroli un attiecībā uz īstenošanu vienmēr tiek konstatēts tas, ka dalībvalsts ir tās, kas pieļauj kļūdas. Manuprāt, tas tā nenotiek. Mums skaidri jāpasaka, ka arī Eiropas komisija pieļauj kļūdas. Un runājot par Eiropas Savienības tiesību aktu īstenošanas uzlabošanu, šeit arī Eiropas komisijai jāuzlabo darbs. Bieži vien pastāv šaubas un neskaidrības direktīvu interpretācijā. Es pati biju 12 gadus Nacionālā parlamenta locekle, un man jāatzīst, ka tās lietas, ko saņēmām no Eiropas komisijas, bija tik ļoti neskaidras, ka mēs nespējām tikt ar to galā. Kaut gan, protams, mēs vēlējāmies paieties pretī komisijai, taču mums nebija. Uh, attiecīga pamata, lai veiktu izvēles. arī pastāvēja dažāda attieksme no Eiropas komisijas puses pret dažādām dalībvalstīm, kas vienai uh, valsti ir pieņemams, otrai tā varbūt nav, jo ir atšķirības starp mazām un lielām un senākām un jaunākām Eiropas Savienības dalībvalstīm, un komisija arī attiecīgi uh, piemēro īstenošanas. Uh, procedūras. Tāpat arī, manuprāt, ir būtiski šajā dokumentā runāt par to, ka komisija uh, pārmērīgi izmanto eks ante konde, konde, kondicionalitātes eh, procedūru. M mēs uzskatām, ka komisija šo procedūru izmanto pārāk pārmērīga drauda ar dažādu fondu apturēšanu, īpaši mazām un nabadzīgām valstīm. Pat ja šīs valstis uzvarētu eh, Savienības tiesā, tām nav drosmes vērsties tiesā šādos gadījumos. Tad bieži vien uh, viņi pieņem Eiropas Savienības komisijas ierēģu interpretāciju un nemaz neizmantojot tiesību vērsties tiesā, jo baidās, ka pazaudēs fondus. Un noslēgumā komisijai vajadzētu pievērsties direktīvām, direktīvu pantiem, kas skar citas dalībvalstis, piemēram, saistībā ar vides aizsardzību, tīru gaisu. Tas attiec ne tikai uz vienu valsti, bet vairākām valstīm. Un šobrīd, ja kādā valstī konkrēta direktīva netiek īstenota, tad, protams, ka tiek skart arī kaimiņu valsts pilsoņi, un ir dīvaini, ka neviens nevēlas noregulēt šādas situācijas. Un tad atkal rodas šis jautājums par lielām un mazām valstīm. Uh, Ja kādas eh, direktīvas neievērošana apdraud citas valsts pilsoņus, tad komisijai būtu jāpievērš prioritāra uzmanība, taču es nesaskatu šādu rīcību. Piedāvāšu arī pāris grozījumu priekšlikumus šajā sakarībā. Neapgalvoju, ka uh, mums eh, nevajadzētu piemērot vairāk tiesību aktu, taču es domāju, ka mums jārīkojas saprātīgi un nevajag apsūdzēt dalību valsts, jo arī Eiropas komisija vai dažas, eh, daži ģenerāli direktori direktorāti izturs nepieminamā veidā, mums arī nevajadzētu pieņemt šādu rīcību. Paldies! Paldies, FDD! Vārdā Peničīnī kungs. Paldies eh, priekšsādātāji, paldies referentam par lieliski padarītu darbu. Eiropas pilsoņiem eh, pienākas tiesības skaidri saprast, visticamāk, tīmeklī saprast, eh, kādi ir spēkā sošie standarti. Viņi, viņiem nav jāzina par to, kā tur ko transponē vai, vai netransponē vai patiešo pārņem. Uh, gala rezultāts ir būtisks. Arkāpuma procedūras. Kāpēc pilsoņi nav tiesīgi piekļūt šai informācijai, tā informācijai, ko komisija sūta dalību valstīm? Mums te tika stāstīts par atsevišķiem pilotprojektiem, par pilsoņu tādām interešu komitejām, bet tās tā arī nav spējušas izcīnīt un iegūt nekādu piekļuvi informācijai par to, kas īsti notiek komisijas galvās. Uh, un uh, komisija nepagodina te uzdotos jautājumus ar atbildi. Um, tas ir paradoks, uh, tiek ierosināta uh, pārkāpuma procedūra, valstī tiek piestādīts rēķins, bet nauda tiek prasīta no nodokļu maksātājiem, no pilsoņiem. Tas ir šokējoši. Un tāpat arī uh, Eh, ja eh, tiek, eh, piemēram, piesārņojuma pārkāpuma procedūra pie, piestādīta par kādu pierādu, piesārņojumu, tad pilsoņi maksā dubultā pirmkārtām no savas kabatas, un otrām kārtām ciešot no sliktākas vides kvalitātes. Paldies, paldies. Tagad vārds komisijas pārstāvim Panke Pisakungam. Paldies priekšsadātājiem. Paldies, ka iekļāvāt šo punktu vidas komitejas šīs dienas darba kārtībā. Tā ir pirmā reize, kad uh, mēs, komisija, mm, ar jums runājam par šo projektu, uh, mm, kad jūs par to runājat, un tas ir uh, tikai slavējami. Godprātīga saistošo tiesību aktu īstenošana ir ļoti nozīmīga, un mēs tad arī rūpīgi raugāmies, lai uh, Ehm, tātad īstenošana, pārņemšana noritētu godprātīgi, apzinīgi, pilnā mērā. Un, ja paskatāmies uz mūsu ikgadējo ziņojumu, čerpa, pārskat par 14. gadu, tur mēs tātad arī eh, pievērsīsim uzmanību tam, kā valstī sekmējas eh, tiesību aktu pārņemšana. Ehm, tātad labāks regulējums, efektīvāks regulējums ir viens no šīs komisijas virs uzdevumiem. Uh, Un, ja runājam par labāku regulējumu, tad cita starpā mēs pievēršamies tam, ka mm, likuma projekti tiek sagatavoti, kā tie tiek eh, pārņemti un īstenoti dalība valstīs. Kā rezultātā tad tiek pieņemt lēmumu par cita starpā esošā regulējuma uh, precizēšanu. Runa nav par uh, grožu atlaišanu, runa nav par uh, normu un, un standārtu izmešanu pa logu. Nē, mēs raugāmies, vai um, tātad pieņemtie tiesība akti ir joprojām funkcionāli un derīgi, jo īpaši vides jomā, kur ir ārkārtīgi daudz dažādu normu un standārtu un uh, to visu vajag eh, pārņemt un ievērot eh, ļoti skrupulozi, un šeit ir vienkārši viss liekais, nevajadzīgais, nebūtiskais jāspēj noņemt nost. Un par caurskatāmību runājot, tā eh, jums ir ārkārtīgi svarīga, Ehm, ir svarīgi, lai vides NVO par to mm, visu spētu uzzināt un būt lietas kursā. Un redziet, eh, arī mēs esam līdzīgās domās. Jau pirms 13 gadiem mēs eh, ieviesām tādu standarta algoritmu saziņai ar eh, sūdzību iesniedzējiem, prasību iesniedzējiem, un komisija šos principus arī godprātīgi ievēro, saņemot prasību Eh, jebkurā gadījumā mums ir jāpaskaidro, ko mēs darām, kāpēc mēs ko darām. Ja mēs nesniedzam paredzētā laikā atbildi, tad mums arī tas ir īsumā jāpamato. Eh, tas viss eh, notiek noteiktā termiņā, noteiktā laikā, mm, protams, ne uzreiz, ne momentā. Un dažreiz varbūt ja lieta ir īpaši sarežģīta, ja tur ir daudz eh, tātad šurpa turpa saziņas starp eh, prasītāju un dalībvalsti, tad varbūt eh, šis standarts netiek ievērot saprotamu iemeslu dēļ. Jūs runājat par struktūrēta dialoga nepieciešamību. Jā, protams, tieši tā. Um, mūsu šim dialogam ir tādi pamata kritēriji, kas, kas jāievēro spēles noteikumi, lai risinājums tiktu panākts maksimāli ātri. Ja dalība valsts tos neievēro, tad uh, īsā laikā tad jau tā, tad tālāk rīkojamies pēc pilnas vardzības un nopietnības. Pārkāpuma procedūra ir tikai viens elements, viens veids, ko mēs izmantojam uh, lai eh, tātad eh, izpildītu savu uzdevumu. Mēs dalībvalstīm palīdzam, sniedzam tām atbalstu, um, pamācām tās uh, par to, kā strādāt labāk, kā labāk pārņemt tiesību aktus. Tā kā mēs raugāmies, lai ne tikai sodītu pa labi un pa kreisi, bet palīdzētu, atbalstītu un pamācītu. Un tas ir vēl tikpat svarīgi, kā sūdzēt tiesā tādus ietiepīgus uh, pārkāpējus. Uh, sūdzēšana tiesā ir tikai tāds galējs līdzeklis, viens vienīgs starp uh, vairākiem, uh, ko komisija ir uh, tiesīga likt lietā. Paldies! Paldies jums! Pirms dodu vārdu mūsu referentam, īsts komentārs no manas puses, reaģējot uz komisijas sacīto. Ir skaidrs, ka noteikti būs jārunā par eh, labāku eh, likumdošanas regulējumu, bet arī par pieticīgāku mm, likumprojektu apjomu. Eh, tā tas vienkārši ir. Un līdz ar to mums tā statistiski rēķinot būs vairāk laika atsevišķu projektu apspriešanai. Un mēs komisijai noteikti prasīsim uh, Eh, biežāk būt mūsu vidū, eh, izsmaļošāk skaidrot, kā un ko jūs grasāties darīt. Un noslēdzot šo punktu vārds eh, referentē Gutelens kundzei. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Saku paldies komisijai un kolēģiem komitejā par iespēju parunāties par šiem jautājumiem. Domāju, Bija ļoti vērtīgi uzklausīt dažādās pozīcijas. Te visur ir jūtams tāds vadmotīvs. Viena kopīga tēma. Mēs visi vēlamies beidzot atrotītām piedurknēm ķerties klāt pie šīs sarežģītās jomas, vidas likumdošanas un ir nepieciešams beidzot sasniegt tādu situāciju, kad varam roku liekot uz sirds skatīties pilsoņiem acīs, ka tas tiesību akts, ko mēs esam pārskatījuši vai pieņēmuši, ir vislabākais, visefektīvākais. Un, ja runājam par grozījumiem, tiešām prieks dzirdēt, mm, ka ir aptuvena nojausme jau par to, kādā virzienā notiks tālākā virzība, un to noteikti paturēšu prātā. Paldies kolēģi jums par to, bet tajā pat laikā jāpasvītro ka tas, ko atzinumā minu, jautājums par refit, eh, tātad eh, plašāku izplatību eh, un, un gold plating, nu, te mums ir jāsamēro mūsu ambīcijas vai kaut kādi apsolījumi mm, ar, ar to, kas ir nepieciešams. Um, nedrīkst pieļaut to, ka, nu, tā teikt, samazinoties šim te likumdošanas tempam, eh, top eh, mazāk tiesību aktu, apjomziņā mazāk tiesību aktu, nekā tas ir nepieciešams. Un šī komiteja noteikti raudzīsies, lai tas tā nenotiktu. Eh, ceru uz efektīvu un tādu sirsnīgu kolēģiālu sadarbību arī nākotnē. Paldies! Paldies. Eh, nu tad eh, turpmākais eh, grafiks. Termiņš grozījuma iesniegšanai 29. mais. Nē, 19. pārlabo priekšsādātājs. Izskatīšu balsošanu NV komiteja 16. un 17. jūnijā. Un balsojums Jūra komitejā jūlijā un septembrī plenārsesijā. sesijā. Turpinām. Nākamais, beidzamais šīs dienas darba kārtības punkts. Iebildumu izteikšana saskaņā ar reglamentu 106. pāntu. Konkrēti armatizējošo vielu svītrošanu no Savienības saraksta. Mums ir divi iebildumu autori. Došu vārdu Elizabetei Gardīnī. Lūdzu, paskaidrojiet, kāpēc ceļat šādu iebildumu. Paldies, priekšsēdētāji! Ne. Apšaubāmi runāja arī Renāta Zomeres vārdā. Diemžēl viņa nevarēja piedalīties šīdienas sanāksmē. Viņa ir ēnu uh, sanāksmē un, un tāpēc jums nāksies uzklausīt manis sacīto. Mēs joprojām nelokāmi paliekam pie sava, tā iemesla dēļ, ka komisija uh, tīko no Savienības saraksta izsvītrot eh, piecas eh, ļoti nozīmīgas aromatizējošās vielas, kuras savulaik Eiropas Savienības atbildīgie dienesti tā ir apstiprinājuši. Tās ir vielas, kas tiek izmantotas eh, vairāk kā 2000 uh, dažādos uh, produktos, tie ir 16 uh, tātad gatavie produkti, kas var tikt skarti. Un šis lēmums, šī komisijas vēlme, vēlmes pamatā nav nekādi konstatēti veselības apdraudējumi. Komisija savā paskaidrojušā daļā uh, cenšas skaidrot, ka uh, nē, te patiešām nav nekādu, nekādi veselības apdraudējumi. Drīzāk uh, runa ir par kaut kādiem tehniskiem, uh, formāliem pārkāpumiem vai nepilnībām. Uh, Šīs eh, konkrētās vielas ir eh, apritē jau kopš 70. gadiem. Tās eh, par drošām uzskata, kā amerikāņi, tā citi ievērojami šādi nekaitīguma dienesti pasaulē, arī VVHO un ANO FAO struktūra, pārtiks un lauksaimniecības struktūra ir atzinuši šīs vielas par nekaitīgām. Mūsu iebildums mm, tā tad norāda uz uh, to, ka šeit nav ievērots samērīguma princips un uh, labākas likumdošanas, labāka regulējuma princips. Mums ir jāraugās, lai tie Eiropas standarti, kas ir spēkā, uh, tiktu ievēroti, nevis uh, apšaubīti vai ignorēti. Uh, tas ir mūsu pienākums norādīt un atgādināt komisijai, ka runājot par šīm piecām eh, vielām, tur vienkārši nav tikusi, tiks, ticis kaut kas, kaut kāda dokumentācija iesniegta laikā. Eh, un runa ir tikai par piecām ehm, vielām eh, no div, vairāk kā 2000 vielām, kuru dokumentācija uh, Eh, netika iesniegt laikā. Šiem pārējiem tūkstošiem eh, viss tika iesniegts laikā. Nu, varam tikai minēt, kāpēc eh, nozare to tā neizdarīja, vai tur bija kaut kādi objektīvi šķēršļi. Tā kā mums ir ne tikai jāskatās komisijai uz pirkstiem, mēs vēlamies, lai komisija labprātīgi ievēro samērīgumu kā nozīmīgu principu savā darbībā. Šeit, mūsuprāt, komisija ir pārcentusies tā nesamērīgi, nepamatoti uh, ievēro tagad uh, prasa ievērot vissīkāko likuma burtiņu, uh, nedoma, nesaprotot, ka tādā veidā cietīs patērētāji, ražotāji, tirgotāji, nozara. Uh, šāda komisijas pārlieka kalpošana burtam eh, novedīs eh, pie tā, ka finanšu grūtībās nonāks ražotāji, tirgotāji, mazie vidēja uzņēmumi. Eh, un saņemot šādu triecienu, viņi var vairs neatgūties ļoti intensīvajā konkurences cīņā. Uh, tas būs kā šāviens kājā mūsu pašu nozarei, eh, netiks radītas darba vietas, netiks maksāti nodokļi, eh, cilvēki paliks bez darba un, un labiem produktiem. Gala beigās šī informācija tomēr tika eh, sniegta, tie nonāca Digi Sanko, vēlāk arī EFSA, tā kā viss ir kārtībā. Aicinātu šeit tik tiešām komisiju uh, nekalpot burtam, eh, bet eh, saprast, ka pārkāpums eh, ir tīri formāls. Ehm, un šeit šo mm, vielas svītrojot, kaitējums var tik nodarīts daudz, daudzkārt lielāks. Tā ir aplama komisijas stratēģija. Tā, šis nav pirmais gadījums, kad komisija uh, vārdos apliecina savu atbalstu darba vietu radīšanai, izaugsmai un konkurētspējai. Šāda rīcība šajā kontekstā nav uh, pieļaujama. Paldies! Paldies, priekšēdētāji saka Meliora kunga, ka Nini kundze pareizi runāja par piecām aromātiskām vielām, kas ir dabīgām uh, identiskas, taču tiek ražotas ķīmiskā veidā, un šeit taisnība ir, ka termiņš netika pagarināts par diviem mēnešiem no rūpniecības puses, bet gan vairāk par vienu gadu, taču tomēr piekrītu, ka šis ir tāds birokrātiski tehniskas dabas arguments un ir pretrunā tām, ko mēs pareizi, parasti uzsveram, proti labāka regulācija. Taču man interesē vairāk cits aspekts, nevis šis birokrātiski tehniskais arguments. Mani vairāk interesē tas, par ko baidās visvairāk, kā izmantojot šīs piecus argumentus, varbūt runa par genotoksisku ietekmi, un šī problēma ir ļoti nopietna, jo šeit ir runa par patērētāju veselību. Un ražot, jo šā nozara ražotāji apgalvo, uh, ka šīs vielas, kuras pieminējāt, arī jau ilgi atrodas tirgū vairāk kā 40 gadus, un VTO un arī Pasaules veselības organizācija ir atzinusi tās par nekaitīgām, taču EFSA par trim vielām ir eh, baidās, ka ir genotoksiska ietekme, un EFSA uh, arī uzskata, ka nepieciešama vēl papildus pētījumi, tādai mums vajadzētu būt daudz kritiskākiem šajā ziņā. Komisija arī apgalvo, ka FAO un VTO um, arī piekrīt šādām bažām par genotoksiskumu. Varbūt, ka komisija šeit mums var palīdzēt, jo es negribu vienkārši tā visam piekrist, ja nav konstatēts, vai ir šāda ietekme un kāda ir EFSAS nostāja. Paldies! Have you something to say? Vai jums ir kas piebilstams? Nu, mans priekšlikums mm, bija no sākuma uzklausīt Eiropas komisiju, jo mums ir daudz eh, jautājumu. Un, un komisijai varbūt varētu sniegt atbildes jau tagad, lai mums pēc tam nav tas viss jāatkārto. Mans jautājums ir. Uh, drīzāk par motivāciju, kāpēc komisija šādi rīkojās. Nu, priekšstādājs, mēs eh, vispirmām kārtām esam ieraduši līdzīgās situācijās uzklausīt uh, deputātus un pēc tam uh, vērsties pie komisijas. Uh, to mēs, protams, uh, varam darīt mm, un atkārtot taisīt vēl vienu sarunu aplīti, ja tas nepieciešams. Verstrātīgas kungam vārds. Mm. Viņš uh, spēs atbildēt uz eh, kolēģu iebildumu. Nu tad pēc tam turpināsim mūsu sarunu. Ja vēlties, tad patiesi, lai atbild komisija vispirms. Paldies, priekšsēdētāji. Nu, Eh, kā daži runātāji jau norādīja, ir būtiski paskatīties uz, uz uh, kontekstu, kādā tapa šis uh, mūsu priekšlikums uh, svītrot piecas vielas no Savienības saraksta. Tā tad ieskats vēsturē. Savienības saraksts tika izveidots 2000. gadā. Tas tika plānots kā piecu gadu tāds projekts. Mm, Tā pirmsākuma meklējama jau 96. gadā un ir tātad 2008. gada regula par eh, tieši šīm um, vielām grozīja eh, termiņus, eh, šā, kuru tātad saraksta izveidē, kā galējo termiņu nosakot 10. gada 31. Ehm, decembri. Tātad eh, Savienības eh, saraksts eh, tika izveidots ar komisijas regulu 872-2012, un tajā ir apmēram 2500 dažādas aromatizētāju vielas. Tobrīd mums šķita, ka ir pamatoti šeit iekļaut 411 citas vielas, par kurām tobrīd vēl netika pabeigts riska izvērtējums un kuru gadījumā mm, bija skaidrs, ka nepieciešams papildu mm, tātad zinātniskais izklāsts. Tātad zinātniskais pamatojums, mm, slēdziens, lai EFSA varētu sacīt savu galvādu. Regulā tolaik skaidri tika šie priekšnosacījumi izklāstīti. Uh, ka tātad visai informācijai ir jābūt iesniegtai termiņos. Ja tas tā netiktu darīts, tad attiecīgās aromatizētāja vielas savienības, no savienības saraksta tiktu svītrotas. Tātad, runājot par nekaitīgumu, mm, tā, tātad iebil, iebilduma autori norāda, ka pārkāpums ir tīri formāls, tīri birokrātisks. Nē, tā tas gluži nav. Par atsevišķām no šīm vielām EFSA bija zināmas bažas, ka kaitējums var būt, tātad, ka šīs vielas var būt kaitīgas pēc būtības, tika pieprasīti turpmāki pētījumi un mm, bija vairāki termiņi, un tieši šīs piet, šo piecu vielu gadījumā termiņš tika pagarināts, pagarināts, un beig beigās tā arī netika ievērot 13. gada 31. decembris. Nu, kas tad notika 31. decembrī 13. gadā? Konstatējām, ka nekādu jaunu zinātnisku slēdzienu par šīm vielām nesam saņēmuši no uh, tātad pārtikas ražotājiem. Un nākamajā dienā, nu, tātad uh, Eh, nākamā gada laikā tomēr šī dokumentācija tika iesniegta. Eh, par vienu vēl joprojām nav šis slēdziens saņemts. Bet, eh, jā, tāds tiešām ir regulā savulaik noteikts, ka pēc termiņa izbeigšanās Uh, var tikt iesniegti jauni pieteikumi par šo pašu, šīs pašas vielas var tikt pieteiktas atkārtoti kā jaunas uh, vielas, un tad iziet visu šo procesu uh, no jauna. Lūk, kā jau teicu, par vienu no šīm vielām joprojām nesam saņēmuši šo, šo te zinātnisko slēdzienu, par pārējām četrām dokumentāciju saņēmām ar viena gada nokavēšanos. Tāpat arī norādām, ka komisija ir uzsākusi, uzsāka šo te vielas vitrošanas procesu pēc eh, eh, tātad šo vielu tātad īpašniekiem, turētājiem, tiesību turētājiem, eh, un viņus informējām par, par to, kāda ir mūsu nolūka, ko grasāmies darīt un ko ir iespējams darīt šajā situācijā. Mm, un tā tad ar iespēju komentēt. Un pēc tam, kad eh, priekšlikums jau tika iesniegts RVTO, eh, eh, tad beidzot, beidzot tomēr saņēmām šos zinātniskos slēdzienus. un citas starpā ņēmām vērā iespējamos, iespējamos traucējumus tirgu, kādi varētu rasties šīs vielas svītrojot, tāpēc Eh, pat pēc šī, tātad pēc svītrošanas eh, akta piedāvājam eh, pārējais periodu deviņu mēnešu garumā. Un tā, tātad tas būtu laiks, kurā pārtiks ražotāji tad varētu pamainīt savu produktu sastāvu vai, vai sastāvdaļas. Un šīs, šī, šīs, šie pārkāpumi tātad. tad par kuru dēļ mēs grasāmies svītrot šīs vielas, nav tīri formāli. Vēlos to jums sacīt. Bija pamatotas bažas, ka uh, produkti nav garantēti droši, nav garantēti nekaitīgi. Uh, tātad uh, tiesību turētāji uz, uz, uz šīm vielām uh, vilcinājās. Uh, Pēc, pat pēc atkārtotas uzrunāšanas, uh, un, ne, un tā arī ar, ar tikai ar novēlošanās beidzot spēja mums uh, četros gadījumos no pieciem sniegt visus nepieciešamos faktus. Komisija uzskata, ka mūsu reakcija ir samērīga. Turklāt uh, tā tad tiesību turētājiem esam visu nepieciešamo informāciju norādes snieguši, uh, piedāvājuši alternatīvas, stāstījuši, kas būs tādā vai citādā gadījumā, kas, kas notiktu. Turklāt mēs neprasījām neiespējamo. Bija savulāk jau skaidri zināms, ka šie zinātniskie slēdzieni būs nepieciešami jau savulaik. 2012. gadā bija tātad zināms, ka šīm 400 vielām ir vajadzīgi papildu slēdzieni. Uh, un čecint uh, sešu vielu gadījumā viss tika godprātīgi izdarīts, pasūtīti zinātniskie, zinātniskie testi, analīzes. Piecu vielu gadījumā nez kāpēc uh, tiesību turētāji izvēlējās uh, rīkoties uh, negodprātīgi un, un uh, vilkt laiku garumā tas, eh, ja mēs uz to pievērtu acis, tas būtu negodīgi pret eh, tiem uzņēmumiem, tiem tiesību turētājiem, kas godprātīgi, eh, savlaicīgi bez gumijas stiepšanas ķērās pie tā, lai tiktu izdarīts, izdarīts viss nepieciešamais zinātnisko tātad slēdzienu iesniegšanai. Tā kā uzskatām, ka mūsu reakcija bijusi samērīga un nediskriminējoša. Paldies! Paldies, Hokenes kundze! Paldies, es tikai gribu sacīt, ka es esmu priecīga par komisijas atbildi. Ja labāka regulēšana nozīmē to, ka mēs vienkārši saliksim eh, visu tā kopā, nekāda data, nekāda tirgus noteikuma neatiec, un eh, nozare var izmantot eh, to par iegānstu, lai teiktu, ah, nu tās ir tirgus. DDT, DDT tirgu jau ir gadu desmitiem, nu tā tas ir labs pamatojums, tur arī neko vairāk nemainīt. Es tiešām augstu vērtēju to, ka komisija uztver sevi un Eiropas Savienības tiesību akts nopietni labāks regulējums izklausās jocīgi, jo līdz šim tas vienmēr izpaudās kā vispār regulējuma trūkums. Nu, vismaz <laughs> tā es to līdz, līdz šim piedzīvoju. Bet šis parlaments un padome strādās kopā, lai izveidot labāku regulējumu. Tā, protams, ir tāda liberāla lieta, kā tas tiek īstenots. Šīs nozars vienkārši grib īstenot savu darbu. Tās, protams, būtu varējuši tā arī agrāk darīt. Es varu teikt, kas man tiešām kaitināja, kad pirms desmit gadiem man ievēlēja šie parlamenti. 20 gadus es biju strādājis jau Dānijas parlamentā, ka laiks nekad nav īstais. Laiks. Vienmēr tā aizkavēšanās tiek uz, uzkrāta, visi kavējas un tas vienkārši viss tiek salikts kopā. But it happens so many times that we can see jūs varētu teikt, nu jā, nu, turpināsim tā kā agrāk. Es tiešām augstu vērtēju to, ka mums ir šis, šī rezolūcija uz galda. Tas liecina par to, ka jau pareizais process ir sācies. Es nezinu, vai te skaidri parādās, ka ir draudi drošībai, bet, nu, vakar laikrastos redzēju, ka ir rakstīts, ka ir gan. Nevar slēpties vienkārši es tā, ka. Kā mazais uzņēmums. Nu, cik mazam ir jābūt tam uzņēmumam vai tai nozarei, lai vispār neuzskatītu, ka tas arī ir, ka tam arī jāsniedz dati vai kaut kā jāpakļaujas noteikumiem. Bieži vien ir tieši tāda situācija. Liels paldies! Es ceru, ka šīs komisijas labi sāktais darbs turpināsies un neatliksim visu pie malas, eh, ka viss esmu slikts regulējums. Labāk kāds regulēt, kāds nekā vispār nekāds regulējums. Paldies! Gerbrandī, kungs, es runāju eh, mūsu ēnu referents Rīs vārdā, jo viņi, diemžēl, nevarēja šeit būt klāt. Man jāatzīst skaidri, es cīkstos ar šito failu, jo man vēl ir papildu jautājumu komisijai. Pirmkārt, vai sapratu pareizi, ka pastāv riski drošībai ar šīm piecām vielām, kuras vairs nebūs ļauts tirgot? Ja tā ir, tad tomēr ir paredzēts deviņu mēnešu periods, un tas liekas ir gana droši. Varbūt jūs varētu nedaudz labāk paskaidrot, kādi ir šie riski un, acīm redzot, kāpēc šie riski ir gana augsti, lai neļautu šīs vielas turpmāk tirgot, un tomēr tiek uzskatīts, ka eh, šīs vielas ir gana drošas, lai tās atstātu tirgu vēl tuvāko desmit mēnešu laikā. Tālākais jautājums. Bija diezgan daudz laika paredzēts, eh, termiņš bija 2013. gada decembris, bija gana daudz laika, lai šo vielu ražotāji varētu nākt klajā ar nepieciešamo informāciju pētījumiem. Kāds ir iemesls, ka viņi tā nerīkojas? Ja mēs runājam par ļoti maziem uzņēmumiem, kas nezināja vai nespēja, varbūt jūs varētu arī paskaidrot šo aspektu. Un mans pēdējais jautājums ir šāds Jūs pieminējāt, ka tas tika apspriests padomas darba grupā. Vai tas nozīmē to, ka padome piekrita tam, ka šīs vielas vairs nedrīkst tirgot, vai bija kāds debates padomē par to, vai bija balsojumi, vai balsojums, vai lēmums tika pieņems vienbalsīgi, vienkārši sekot komisijas ierosinājumam. Paldies. Paldies, Grostet kundze, lūdzu. Klausoties eh, abu pušu skaidrojumā, šīs idejas ir vēl jau mazāk skaidrs. Mani, kā sakot, nedaudz pārsteidz, jo es neatbalstu dažu manu kolēģu viedokli, jo esmu pārsteigti, jo manā rīcībā ir informācija, ka patiesībā tiešām ir uzņēmumi, kas nespēja sniegt visu informāciju paredzētajā termiņā pretēji tam, ko daži ir teikuši, ir jāzina, ka Eiropas dienvidos tiešām ir ļoti daudz mazu uzņēmumu, mazu un vidēju uzņēmumu, kas strādā pie šiem uh, pārtikas aromātiem un parfīmiem, un kas nepiedara lielajām grupām. Nu, nevajag iedomāties, ka šo problēmu varēja novērst, tāpēc, ka tie visi lielie uzņēmumi, nē, tā ir nepreiz, manā pašā vēlēšana apgabalā ir diezgan daudz ļoti maz mazo video uzņēmumu, kas nodarbojas ar šo tematu. Es tā tad uzdod jautājumu. Ja mums saka, ka ir kaut, kaut, kaut kāda viela, par kuru nav veikt pētījumi, par citām vielām pētījumi ir iesniegti ar aizkavēšanos un e, patiks nekaitīgumu iestādi. Vēl nav sniegu savu novērtējumu, tas ir tad, ja pareizi sapratu tūkojumu. Nu, tādā gadiem gaidīsim, gaidīsim, līdz būs rīzībā būs viss informācija, pirms pieņemam lēmumu, kas skara ekonomiku un kas var ievērojami ietekmēt mazos un vidies uzņēmumus. Tā tad ir divas problēmas būtībā. Vai nu vienkārši ir bijusi aizkavēšanās, eh, ko var pamatot, izskaidrot, un es uzskatu, ka šādā gadījumā tā ir, ka, lai labāk eh, pieņemt likums, jāņem vērā grūtības, ar kurām saskāras mazie viediem uzņēmumi, taču paklausieties, šajā parlamentā jau gadiem dzirdu, ka visi saka, jāatbalsta mazie viediem uzņēmumi, ir jāpalīdz mazajiem uzņēmumiem Un eh, var gadīties tā, ka, ka pienāks diena, mēs beidzot nolemsim viņiem sniegt atbalstu, vairs neviens nebūs izdzīvojis, lai šo atbalstu saņemtu. Ja tiešām pārtiks nekaitīguma iestāde teiktu, ka tiešām pēc nopietniem pētījumiem tāds un tāds pārtiks aromāts ir bīstams drošībai, tad jā, nu tad būs problēma. Taču šodien mums šādu datu nav. Un man ir jāuztic uz tiem elementiem, jāuztic tiem elementiem, kas ir manā rīcībā. Tad uh, es saku, ir jāpagaida, jo es tiešām vēlos atbalstīt manus kolēģus, tā skaitā arī Gardīnī kundzi, kas nu pat izteica, jo man tiešām ir šaubas par šito pasākumu. Mēs nevaram atļauties, ka bieži vien trūkst eh, informācijas, caurskatāmības informācija ir pretrunīga, un tad mēs pieņemam lēmumu. No industrijas puses saņemam informāciju, kas visnotaļ pretrunīga. Tātad lēmumi jābūt pēc iespējas objektīvākam, saskaņotākam, līdzsvarotākam, to es vēlos. Un tāpēc es pieprasu, lai būtu termiņš pārdomām, pirms tiek pieņemts jebkāds lēmums. Lielas paldies! Lehājies, kundze! Paldies, priekšsēdētāji! Nevēlos pagarināt šīs debats, jo Fransuāza Grostete jau pēc būtības sacīja to, ko es biju paredzējis teikt. Vēlos tikai vērst manu kolēģu uzmanību uz to negatīvo tēlu, kuru mēs kārtējo reizi varam parādīt ekonomiski aktīvajai pilsoņu daļai, ja pārtiks nekaitīguma iestāde mums saka, ka šīs piecas vielas ir kaitīgas vai arī, ja tās nav, tad eh, dieva dēļ pārtrauksim šo birokrātisko administratīvo pasākumu, kaut arī uh, komisijas atbilde ir pamatot, komisija ir šāds pilnvars. Paldies. Paldies. Turpin priekšsēdētājs debats laikā esam saņēmuši vairākus jautājumus komisijai, tātad tūlīt dodu tai vārdu, lai tā atbildētu. Thank you. Paldies, priekšsēdētē. Es arī vēlos uzsvērt to, ka pētījuma iesniegšanas termiņi, kas tika noteikti eh, komisijas regulā 2087 šķērsvī 2012, bija noteikts pēc apspriedēm ar industrijas pārstāvjiem. Tātad mēs bijām noteikuši dažādus termiņus, pēc e, diskusijām ar šo nozari, lai tā varētu sniegt savus pētījumus laikus. Vēlos uzsvērt arī to, ka vēl 2012. gadā sarakstā bija 211 vielas, kas bija tādā pašā situācijā, vai nu tās tika vēl izvērtētas, vai arī vēl bija jāiesniedz pētījumi. Un tikai attiecībā uz šīm piecām vielām pētījumi netika vēl iesniegti. Toreiz tas nebija nekaut kāds, e, nebija e, neiespējams e, šīs prasības, jo tās tika izpildīt 406 citas, citos gadījumos citām vielām. Mūsu rīcībā vēl nav liecības tam, ka riska nav pat laban. Mums nav pierādība tam, ka šīs vielas ir saistīts ar risku, taču nav arī pretējs arguments pierādāms. Tātad nepieciešama papildu pētījuma, lai pēc izvērtējuma varētu secināt, vai uh, uh, šīs vielas uh, izraisa risku vai nē. Un tikai pēc šiem pētījumiem pārtiks nekaitīguma iestāde var izdarīt secinājumu, ka šīs vielas ir nekaitīgas. Pat labam, kad es saku, ka ir Uh, bažas par drošību, tad es ar to domāju, tā ir tāpēc, ka mēs nezinām, vai tās ir drošas vai nav. Runājot par diskusijām, jo pastāvīgajā komitejā mēs tās apsprieduši par pasākumu balsoja gandrīz vienbalsīgi, 27 dalībās bija pār, viena atturējās. šie faktori publicēti mūsu tīmekļa vietnē proporcionāls apsvērumu dēļ attiecībā uz šo pasaku. Tātad ļoti liels valsts vairākums no dalībvalstīm bija pār šo regulējošo pasākumu un procedūru un padome nākošu nedēļu savā sanāksmē kā A punktu darba kārtībā ņem, pieņems lēmumu nestāties pret, nevērsties pret šo regli. Un tad runājot par manu komentāru par diskriminēšanu, nu, mums ir bijuši pētījumi par daudzām citām vielām laikus, 406 vielām un tikai par šīm piecām nesam saņēmuši nepieciešamos pētījumus. Te ir runa par Eiropas Savienības sistēmas uzticamību. Kad mēs sakām, ka mums ir Eiropas Savienības sāraksts, ir, kurā uzskaitīta produkta, kas ir droši, arī šeit Eiropas parlaments kopā ar padomu ir izveidojuši procedūru, saskaņā ar kuru, zināmi, produkti var palikt šai sarakstā, un tad ir paredzēta arī procedūra, saskaņā ar kuru šie šīs vielas ir no saraksta jāiz, jāizslēdz, vai arī ir arī procedūra paredzēta, kā tos iekļaut sarakstā. Man oficiāli jāsaka, kad mums bija pirmā sanāksme ar industrijas pārstāvjiem, mēs tad viņiem sniedzām informāciju, ka termiņš ir beidzies un pētījumi netika iesniegti. Tad uh, Atbilde no nozars pārstāvjiem bija, nu, mēs nebijām domājuši, ka komisija šo termiņu ņems pa pilnu. Tas ir tikai normāli, ka mēs šos termiņus uztveram nopietni. Te, protams, runa arī par uzticamību. Mēs esam izveidojuši sistēmu, jau bija paredzēts pietiekošs pārejas periods. Es jau minēju, ka sākot no 2000. gada uh, bija padome un parlamentā 2005. gadā paredzētais termiņš pārlikts uz 2010. gadu, un arī šajā gadā ir 200, 411 eh, vielām mēs bijām paredzējuši pārejas periodu, kur laikā tad šīs, šie pētījumi ir jānodod, un tad mēs pieņēmām lēmumu pielikt punktu pārejas periodiem, mēs jau esam bijuši gana elastīgi, mēs bijām pieņēmuši šādu lēmumu, un tad mēs sapratām, ka priekšnoteikumi nav izpildīti, un tad mums šīs preces ir jāiz, jāizslēdz no šī saraksta. Šī eh, neiekļaušana nenozīmē izslēgšanu no saraksta visiem laikiem, vienkārši nozarei ir jārīkojas. Eh, pētījums iz, izvērtēs eh, pārtiks nekaitīgumu iestādi, un tad varēs atkal iekļaut šīs vielas sarakstā. Uh, nu, pagājuši ir septiņi mēneši un līdz šim neviens jauns pieprasījums nav iesniegts. Kāpēc mēs nevaram gaidīt līdz tam, kad uh, pārtiks nekaitīguma iestāde būs izvērtējusi šos pētījumus? Nu, tāpēc, ka procedūra skaita tikai līdz 2012. gada 3, 31. decembrim šie pētījumi bija jāiesniedz, tad tos varēja izvērtēt saskaņā ar oficiālo atļaus piešķiršanas procedūru. Kopš 2012. gada mums ir spēkā jauna atļaus e, sistēma, ko e, nosaka 2008. gadā izstrādātā regula 3031, un tad tur ir jau noteikumi par iesniegumu pieteikšanu Uh, pārtiks nekaitīguma iestādēji. Mēs nevaram tagad teikt, ka vēl gads, gadu pēc uh, vecā termiņa mēs varam piemērot veco sistēmu. Tas būtu arī pret Eiropas Savienības tiesību aktiem, un tāpēc es uzskatu, lai saglabātu atļaus uh, piešķīrumu sistēmas uzticamību un arī tirgū esošo produktu drošības uzticamību, ir tikai pareizi, ka mēs pareizi īstenam kopienas tiesību akts. Un es jau teicu, ka šeit mēs jau bijām paredzējuši gana daudz pārejas periodu pagātnē, tad, kad sākām diskusijas 2000. gadā. Un par termiņiem bija vienošanās, mēs apspriedāmies par tiem ar industriju, pirms mēs šos termiņus noteicām. Paldies! Paldies, turpina priekšsēdētājs. Es nezinu, vai Elizabete vēlas kaut ko piebilst. Jā, paldies priekšlikumu, mm, priekšsēdētāji pavisam īsi. Es tikai atkārtošu to, ka man uh, šis uzņēmums nav pazīstams. Es nesmu satikusies ar tās pārstāvjiem. Taču tā kā es nāku no valsts, kur mazie un vidējie uzņēmumi bieži vien ir pārstāvēt arī ar mikro uzņēmumiem, tad es aicinātu komisiju uzmanīgi pārbaudīt, vai šis nav viens no tiem gadījumiem, kad mikro uzņēmums saskaras ar milzīgām grūtībām, nenoslīgt ņemot vērā šo uh, tiesību aktu jūru, un šie tiesību akti runā pilnīgi pretējā virzienā nekā uzņēmumi. Es runāju par uzņēmumu, kur nav gana daudz personāla vai ka nav pietiekoši daudz zināšanu, lai izlasītu puslapas pusi angļu valodā. Es uzskatu, ka Eiropai ir jāsniedz atbalsts uzņēmumiem, lai tās tiktu cauri šīm izmaiņām ar pacelt galvu. Un lielie uzņēmumi jau ilgāk laika tam varēja gatavoties, bet mazie un vidēji uzņēmumi vēl ar vienu, uh, salīdzinot ar lielajiem uzņēmumiem, ir tikai, uh, tā sakot, autiņos, kā jau tika minēts, tikai pieci no apmēram 200 pieprasījumu ieteicījumiem neievēroja termiņus. Tas nozīmē, ka 99,9% no uzņēmumiem šos termiņus ievēro. Tad mēs runājam par pavisam nelielu skaitu šie uzņēmumi, kas nerīkojās salaicīgi. Ja pareizi atceros, četri, četras no šīm piecām vielām jau ir bijušas pakļautas pētījumiem, bijušas pētījumu temats. Šos pētījumus ģenerāldirektorāts var nodot tālāk Eiropas pārtiks nekaitīguma iestādē. Ja tā notiks, ja mēs tik tālu nonāksim, tad mēs būsim pavirzījušies ievērojami tālāks priekš, lai aizsargātu savu pilsoņu veselību. Un mums arī ir jāpalīdz uzņēmumiem. Tām nav viegli laist vielas tirgū, pēc tam tās atsaukt, tas eh, prasa daudz pūļu. Tas ir ļoti sarežģīti šiem uzņēmumiem to izdarīt. Tiek uzskatīts, ka šie ir nekā, šīs ir nekaitīgas vielas, vismaz tā uzskata liels startautiskas organizācijas. Protams, mēs runājam par vielām šeit, kas nav saistīts ar risku. Un te es piekrītu tiem kolēģiem, kas par to jau izteicās agrāk. Mums ir tiešām jāskatās, kāda ir būtības, kāda ir lietas būtība. Un jāķers vērsim pie ragiem, jāpār, jātiek pār šiem administratīviem šēršļiem. Paldies! Un tagad, domāju, saka priekšsēdētājs, varam noslēgt šīs diskusijas man tikai ir jāatgādina, ka balsošana būs 26. maijā un plenārs sēdē par to balsošim jūnijā, ja rezolūcijas projekts tiks pieņemts. Mums šodien darba kārtībā cita punkta nav, līdz ar to varam slēgt šodien sanāksmi. Tiksimies atkal rīt pulksten desmitos ar Endi komitejas locekļiem un pulksten deviņos būs koordinātors sanāksme. Lielas paldies, līdz rītdienai!